apstiprinuši pieņemtās rezolūcijas un tad nodod minētājiem personām un iestādēm, iebildums neredzu. Ar to arī pārtraucam parlamenta sesiju un laimīgu māju ceļu visiem.